Okay. I will speak in Spanish, please. Vadīšu sēdi spāņu valodā, tāpēc uzlieciet lūdzu austiņas. Bueno, empezamos la, la... Sākam sēdes otro daļu ar 2017. gada ziņojumu par Eiropas eh, demokrātijas fondu. Sveicam mūsu vidū izpildirektoru Jeržī Pomjanovski. Sveicu viņu mūsu ārlietu komitejā. Eiropas demokrātijas eh, institūts pilnībā darbojas kopš 13. gada jūlija, un tas šo četru gadu garumā ir strādājis ļoti aktīvi, atbalstot uh, Eiropas Savienību tajos gadījumos, kuros nevar piemērot finansējumu un ir pārveidojies par ietekmīgu instrumentu demokrātijas atbalstam. Tā ir kopīga iniciatīva. Uh, starp Eiropas Savienību, tās institūcijām un dalībvalstīm, bet tas ir neatkarīgs veidojums. Un tā pievienotā vērtība ir fleksibilitāte, kas dod iespēju nodrošināt ātru finansējumu daždienu laikā, kā arī tajās situācijās, kurās Eiropas Savienībai būtu grūtības piešķirt finansējumu saskaņā ar mūsu finanšu regulējumiem. Šis finan, instruments uz šobrīd ir finansējis ap 380 in, iniciatīvām un e, finansējuma geogrāfija ir paplašinājusies, tā, ņemot vērā mūsu kaimiņus, arī kaimiņu kaimiņus, tā, Krieviju, Vidusāziju, Sahelu un Līča valstis 17. gada beigās. Birojs apstiprināja šī Eiropas e, instrumentā darbības paplašināšanu Rietumbalkānos sākot ar 2018. gadu. Un tagad bez lielas kavēšanās izdošu vārdu Iežijam Pomjanovskim. Paldies. Paldies. Paldies. Man ir liels prieks priekšsādātāji e, būt šeit klāt. Paldies, ka ielūdzāt mani sniegt šo prezentāciju. Mēs Eiropas eh, demokrātijas fondā uzskatām, ka ir ļoti svarīgi katru gadu sniegt jums pārskatu, jo tādējādi mēs varam pienācīgi informēt Eiropas parlamentu par šī fonda aktivitātēm un ir ļoti svarīgi, kā tas eh, pierādījās iepriekšējā prezentācijā, arī saņemt atbalstu no daudziem deputātiem. Uh, attiecībā uz mūsu aktivitātēm. Šīs te attiecības starp fondu un Eiropas parlamentu arī ir ļoti uh, spēcīgas, to uzsver arī pārvaldības mehānisms, jo deviņi Eiropas parlamenta deputāti ir fonda valdē. Un tas uh, uh pastāvīgi iesaista Eiropas parlamenta deputātus uh, fonda darbā. Jūs arī lemjat par prioritātēm un eh, reiz pusgadā saņemat eh, detalizētu ziņojumu par eh, aktivitātēm. 2017. gads, diemžēl, bija vēl viens satraukumiem pilns gads. Daudzās sabiedrībās bija milzīgi izaicinājumi, konflikti, dažādi tātad informatīvi Um, vēstījumi un uh, ekonomiskā nelīdz, nelienlīdzība. Joprojām ir draudi demokrātijai, Eiropas kaimiņu valstīs, un tas uh, rada mums izaicinājumus. Tas parāda, cik svarīgs ir fonda atbalsts un cik uh, svarīgi ir starptautiskā sabiedrība, kas, sadarbība, kas balstīta uz vēli, vērtībām. Un balstoties uz šo situāciju, esmu uh, priecīgs, ka varu prezentēt jums 2017. gada kas ziņojumu um, ar nosaukumu atbalstāt cilvēkus, kas uh, tiecas pēc demokrātijas. Jūs šo ziņojumu varat gan elektroniskā, gan drukātā versijā saņemt. Kā jau šis uh, nosaukums uh, vēsta, atbalstot cilvēkus, kas tiecas pēc demokrātijas, cilvēki tiešām ir mūsu darba centrā. Mēs atbalstām simtiem individu un grupu, un no kuriem daudzi uzņems lielu risku, lai atbalstītu demokrātijas vērtības. 2017. Eh, eh, gads bija vēl viens gads, kurā eh, mēs konsultējam savu pozīciju. Tas bija pilns darbības gads, un kā jau minēju ievadā, mēs uh, strādājām pilnībā šo gadu, jo mūs nodibināja 2010. gadā un sākām darbu 2011. gadā. Mēs esam atbalstījuši prodemokrātijas organizācijas pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā mēs esam atbalstījuši vairāk kā simt 60 iniciatīvas, eh, atbalstot demokrātijas aktīvistus 20 eh, valstīs, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, eh, kaimiņu valsts. Mēs arī turpmāk sniedzām finanšu atbalstu aktīvistiem un reaģējām uz vietējām nepieciešamībām, atbalstot demokrātiju ir ļoti svarīgi, ka šis fonds nav vienīgais uh, instruments, kas uh, ir pieejams divpusējās uh, programmās. Eiropas Savienībā ir arī demokrātijas un cilvēktiesība instruments. Tātad mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu tādu papildinošu lomu, sniedzot papildus atbalstu, kuru nevar sniegt citādos veidos. 2017. gada beigās uh, Eiropas Demokrātijas fonda valde atbalstīja ED darbības paplašināšanu Rietumbalkānos. Tagad mēs esam gatavi pieņemt lūgumus, sniegt atbalstu trijās galvenajās jomās - pilsoniskā sabiedrība, neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi un politiskie aktīvisti, un īpaši jauniešu iesaiste. Ar pastāvošo atbalstu ED um, pievērsīsies galvenokārt uh, Mm, papildus atbalsts sniegšanai citām demokrātijas atbalsta programmām un, protams, arī uh, atbalstam, kas tiek sniegts uh, pirms iestāšanās procesa ietvaros Rietumbalkānu valstīs. Pēdējo trīšu mēnešu laikā man jau ir bijusi iespēja apmeklēt četras galvaspilsētas Rietumbalkānos, un šī palīdzības sniegšana turpinās. Un, mm, un mēs saņemam arī ļoti entuziastos kā atbildi no mūsu uh, Um, atbalsts uh, saņēmējiem. Kā jau teicu, pagājušā gada decembrī tika pieņemts šis lēmums. Un plašāk runājot, mēs um, jūtam strādājot, ka aizvien vairāk uh, partneri apzinās, kā mēs strādājam un kādu atbalstu var no mūsu no fonda saņemt. Tad mēs tādus mērķiecīgākus pieteikumus saņemam uh, par ļoti konkrētām darbībām Un mēs arī uzskatām, ka mm, tātad jūtam, ka atbalsts eh, demokrātijas fondam eh, um, ir palielinājies, eh, tiek novērtēta fonda papildu loma Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības un dalību valstu programmām, un mums ir arī dota brīvība strādāt nedaudz atšķirīgā veidā. Uh, 23 Eiropas valstis ir eh, valdes eh, sastāvā un arī Kanāda ir devusi savu ieguldījumu programmas budžetā. Eiropas komisija um, sniedz ikgadēju finansējumu un tas nodrošina mums stabilu darbību. Un tomēr uh, pastāvīgs atbalsts ir izšķirīgi svarīgs uh, mūsu līdzekļu vākšanas pūliņiem, lai varētu uh, pievērsties demokrātijas aktīvistu atbalstam. Uh, Mēs rēķināmies ar parlamentu palīdzību uh, šajā sakarā, jo īpaši tad, kad jūs uh, esat uh, savās galvaspilsētās un varat ieteikt arī lēmumu pieņēmējiem galvaspilsētās savus ieteikumus. Jums pieejamais ikgadējais ziņojums sniedz pārskatu par to, kādā vidē mēs darbojamies. Bieži vien tā ir tāda ierobežojoša vide, bieži vien tās ir konflikts situācijas un autoritāra režīmi. Uh, Šeit tiek apskatīti izaicinājumi, ar kuriem saskaramies šajā kontekstā, un tur tiek dot arī piemēri attiecībā uz to, ko esam darījuši. Ņemot vērā, cik dažādos reģionos mēs strādājam, no tuviem austrumiem uh, līdz pat Ziemeļāfrikai, austrumu partnerības valstīs, uh, Mēs izvēlamies eh, atšķirīgas pieejas, ņemot vērā vietējo specifiku. Mēs investējam transformējošās idejās un cilvēkos, kas virz šīs idejas. Mūsu niša ir tāda, ka mēs varam strādāt eh, sarežģītā, bieži vien bīstamā vidē, kas daudziem donoriem nav pieejama. Un eh, tika minēts um, atbalsta sniegšana. Jā, Mēs esam ātrs mehānisms, tas jau tika minēts, un vidējais laiks ir 2-3 nedēļas, lai sniegtu ārkārtas situācijā atbalstu. 12 līdz 15 nedēļas no pieteikuma pieņemšanas eh, ir standarta procedūras ilgums. Ar mūsu atbalsta starpniecību mēs eh, cenšamies eh, stiprināt neatkarīgās balsis un daudzi stāst savus personīgos eh, stāstus, arī ar mūsu ziņojumu starpniecību. Mēs tiešām aktīvi meklējam šo personīgo dimensiju, jo tas skaidri parāda, eh, kāda ir reālā situācija attiecīgajā situ eh, kontekstā, un mēs tad varam arī redzēt, ko var Mm, sasniegt, sniedzot nelielu atbalstu no mūsu fonda puses uh, un izmantojot uh, šo te cilvēku stipro gribu. Konteksts un realitāte bieži vien ir atšķirīgi, bet visi aktīvisti un organizācijas ir pārliecināti, ka uh, šāda darbība ir labākais veids, kā aizsargāt cilvēktiesības un nodrošināt labklājību. Šie aktīvisti uh, strādā bieži vien ļoti sarežģītos apstākļos, cīnās pret korupciju, par vārda brīvību, bieži vien viņi saskars ar nomelnošanas kampaņām, pret viņiem uh, ir vēršanās. Un, uh, piemēram, Dimitro Bulaks, kurš ir Harkovs uh, reģionāls padomas deputāts uh, Ukrainā, uh, viņš uh, ir pretkorupcijas centra vadītājs, viņš uh, atklāja korupcijas gadījumus uh, un eh, tomēr ne, viņa, ne visiem viņa darbs patika. 2017. gada augustā Bulakam uzbruka, un viņš tika smagi piekauts ceļā uz darbu. Vēl nav atrast vainīgie. Šādas lietas demonstrē, eh, cik riskanti ir eh, strādāt šiem aktīvistiem. Viņi saskars ar realitāti kas nebalstās tiesiskumā, bet bailēs un brutalitātē. Eģiptē mēs esam redzējuši, ka uh, ir arestēti uh, cilvēki ar viltus apsūdzībām, eh, piemēram, ka viņi it kā piedarot pie teroristu grupām. Jūs neticēsiet, bet uh, jurists, kas uh, ieradās policijas iecirknē, lai aizstāvētu aktīvistu, arī tika arestēts. Šādu sarakstu varētu vēl turpināt, bet nekāda veida uh, Uh, vārdarbība uh, nav vājinājusi šo cilvēku aktivitāti. Azerbaidžanā, Baltkrievijā, Ēģip, Ēģiptē un Krievijā, kur ir ļoti uh, ierobežots iespējas aktīvistiem darboties, ED ir sniedzis aktīvu atbalstu prodemokrātijas grupām, lai tās varētu turpināt cīnīties par uh, cilvēktiesībām un īstenot savu aktivitāti šajā sarežģītajā vidē. Uh, konflikt zonās eh, cilvēki, kas cieš no kāra un nestabilitātes, eh, tur mēs turpinām palīdzēt atbalstīt prodemokrātiskās grupas un aktīvistus, lai palīdzētu viņiem strādāt šajā ļoti sarežģītajā situācijā, lai šie um, aktīvisti varētu turpināt strādāt un uh, spēlēt būtisku lomu nākotnē. Uh, tā pašā laikā uh, ievērojot tiesiskumu un demokrātijas principus. Tā pašā laikā ED atbalsta arī uh, Sīrijas uh, vadītas iniciatīvas, uh, lai sniegtu atbalstu Sīrijas bēgļiem Libānā un citur. Patiesībā tikko um, atgriezos no Libānas, kur man bija tā privilēģija tikties ar ED uh, atbalstu saņēmējiem, kas strādā dažādās jomās - mēdījos, um, monitoringa organizācijās, pilsoņu izglītības uh, jomā. Piemēram, mēs uh, apmeklējām Tripols pilsētu, uh, kur ir ļoti nestabila situācija, un Sīrijas bēgļu ierašanās tur ir vēl tikai palielinājusi spriedzi. Tur Lamsat vārda organizācija ir izveidojusi eh, tādu kā centru, eh, kur ir eh, izglītības un kultūras aktivitātes jauniem, jauniešiem, kas ir bēgļi, un tas palīdz samierināt šīs te atšķirības un uh, Ilgtermiņa mērķis ir eh, izveidot pilsoniskās sabiedrības organizācijas eh, Sīrijas bēgļu kopienās eh, Libānā, un mēs ceram, ka kādreiz viņi varēs izmantot savas prasmes, kad atgriezīsies Sīrijā. Jā, mēs tiešām esam patīkam pārsteigti, redzot, cik aktīvi šie cilvēki ir, bet mēs redzam arī un satraucamies par to, ka Sīrijas aktīvistiem ir milzīgas problēmas, viņiem nav finansējuma, un viņi strādā ļoti riskantos apstākļos. Uh, svarīga joma, kurā ED spēlē būtisku lomu, kā finansētājs ir atbalsts neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem. Ziņojumā arī tiek padziļināta skatīta, uh, skatīts atbalsta aktivitātes neatkarīgiem mēdījiem uh, Austrum partnerības valstīs, Krievijā un arī tuvijos austrumos un Afrikas ziemeļos. Uh, um, preses brīvības ierobežojumi šajos reģionos joprojām ir būtiski. Apmēram trešdaļas atbalsta sniedzam uh, tieši mēdīju projektiem. Mēs uh, cenšamies um, izmantot mūsu resursus tur, kur uh, to nevar darīt citi donori. Mēs uh, palīdzam vietējiem mēdījiem uh, attīstīties un paplašināties un kļūt par uh, tādiem uh, uzticamiem mēdījiem. Uh, Mēs arī cenšamies palīdzēt tiem, kas uh, strādā pret Krievijas dezinformāciju, stiprinot uh, Krievu valodas uh, plašsaziņas līdzekļu piedāvājumu šajās valstīs. Pirms divām nedēļām mēs uzsākām Creative Content Fund, uh, tātad radošā satura fondu, kas sniegs atbalstu neatkarīgiem Krievu valodas mēdījiem. Tas uh, ir kļuvis par neatkarīgu instrumentu, kuru finansē daudzi donori. Uh, Visaptverošais mērķis ir panākt pluralismu un uh, līdzsvaru krieviskajā uh, mēdī telpā, krieviski runājošā mēdī telpā. Un uh, 2015. gadā tas viss sākās ar vairākām iniciatīvām, lai vērstos pret Krievijas propagandas centieniem reģionā. Un noslēgumā uh, var teikt, ka jā, demokrātijai šie ir izaicinoši laiki, demokrātijai ir milzīgs uh, apdraudējums, lielākais kopš otrā pasaules kara. Uh, Kremlis īsteno informācijas karu, um, veidojot tādu vēstījumu par to, ka um, rietumu demokrātijas ir nedemokrātisks un korumpētas, Eh, tikpat korumpēts kā Krievijas režīms. Šeit nav iespējama ātri risinājumi un vienās dienas laikā nevarēs panākt ilgspējīgas izmaiņas, bet uh, mūsu atbalsts uh, var dot ieguldījumu, lai mainītu šo situāciju un mūsu ikdienas darbā mums ir uh, tās gods strādāt ar patiesiem aktīvistiem, kas ir gatavi daudz upurēt, lai strādātu pie tā, lai viņu sabiedrības kļūtu demokrātiskāks un mēs joprojām saglabājam mūsu pārliecību, ka mums ir morāls pienākums paust mūsu solidaritāti un sniegt atbalstu cilvēkiem, kas cīnās par demokrātijas ideāliem. Es ceru, ka jūs ar prieku izlasīsiet šos stāstus, eh, kas ir iekļaut arī mūsu ziņojumā, tie liecina par drosmi un aktīvismu, un es eh, gribu jums pateikt par uzmanību un labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja jums tāds būs. Muchas gracias. Empezamos con el turno. Paldies, un tagad mēs pāriem pie debatēm. Pirmais runātājs ir Gžība kungs. Paldies, priekšsādātāji. Direktor kungs, es gribētu sirsnīgi pateikties jums par jūsu teikto, par šo prezentāciju, sniedzot uh, informāciju Eiropas parlamentam par Eiropas demokrātijas fonda darbību. Uh, Ir pagājuši pieci gadi kopš šī fonda dibināšanas un septiņi gadi kopš mēs uzsākām šo projektu. Fonds uh, tagad ir uzsācis darbību un uh, darbojas pilnā apmērā. Man uh, svarīgs ir viens jautājums. Uh, Šī bija polijas iniciatīva, un to atbalstīja daudzas valstis, 33 uh, valstis, un uh, Kanāda piedalās šajā fondā, un tas tiešām ir milzīgs sasniegums. Turklāt ir izdevies uh, arī panākt līdzsvaru, runājot par finansētajām iniciatīvām, gan Eiropas austrumu kaimiņu valstīs, gan arī vidusjūras reģionā 570 un citas iniciatīvas liecina par tādu patiesu līdzsvaru fonda darbā. Es gribētu jums pateikties, jo, manuprāt, šis ir ļoti labs instruments, ko var arī ļoti ātri izmantot. Uh, jo īpaši attiecībā uz cilvēku tiesību aktīvistu aizsardzību un arī atbalstu organizācijām, kas strādā šajā jomā. Ja mēs to salīdzinām ar citiem Eiropas Savienības finansēšanas instrumentiem. Šis fonds galvenokārt ir uh, vērsts uz atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, kas arī ir atbildīga uh, tātad, kas var eh, būtiski ietekmēt sabiedrības viedokli. Un tas tiešām ir atbalstāms, ka jūs tur eh, tik veiksmīgi strādājat. Atzinīgi vērtēju arī to, ka jūsu mandāts ir paplašināts uz Rietumbalkānu valstīm. Tas ir eh, ļoti svarīgi arī asociācijas procesā. Uh, un tuvinoties Eiropas Savienībai, raugoties arī uz nākotni, kad šīs valsts varētu iestāties Eiropas Savienībā. Protams, ir jāatbild arī uz jautājumiem valstīs, kas gatavojas iestāties Eiropas Savienībā, jo pilsoniskajai sabiedrībai un arī iedzīvotājiem ir jautājumi par to, kā izskatīsies viņu nākotne šī integrācijas procesa ietveros. Uh, Tas nav iespējams uh, tikai ar oficiālu kontaktu starpniecību, tas ir uh, arī darbs, kas jāveic sabiedrībā. Un par uh, to jums gribētu pateikties. Es labprāt uzklausītu jūsu vērtējumu attiecībā uz valstu finansiālo ieguldījumu. Tātad kādas, kādas iemaksas veic valstis, kas ir iesaistījušās šajā fondā, un kāds eh, saturiskais eh, atbalsts tiek sniegts vai tiek nosūtīti, piemēram, eksperti. Tās ir lietas, ko valstis eh, ir solījušas, un mēs gribētu zināt, cik tālu tas tiek realizēts. Tagad Austravičijos kungs, lūdzu. Pardon, pardon. Iba primero la señora Fotiga. Disculpe. Vispirms Fotigas kundze, tomēr. No problem, <laughs> Petras. I could easily resign. Nē, es varu atteikties uh, no izteikšanās vispirms. Vēstniekungs, eh, es gribētu pateikties jums par šo prezentāciju. Jūs prezentējāt eh, gada ziņojumu, kā parasti to darāt uh, AFET komitejā. Es varu apliecināt pati, ka ikdienā strādājot šeit parlamentā, uh, ka es arī izmantoju zināšanas, ko uh, ir apkopojis Eiropas demokrātijas fonds, un uh, lūdzu nododiet visirsnīgākos pateicības vārdus jūsu uh, līdzstrādniekiem, jūsu darbiniekiem par to, kā viņi apkopo šo te pieredzi, un to varēja izmantot arī gatavojot uh, savu ziņojumu par uh, stratēģisko komunikāciju. Es gribētu arī uh, atzinīgi vērtēt uh, jūsu organizācijas spēju darboties ļoti strauji mainīgā vidē. Protams, ka daudz no šīm aktivitātēm e, ir saistīts ar jauniem uzdevumiem, un jūs arī pievērsīsieties Rietumu Balkāniem. Tas pilnīgi noteikti ir nepieciešams, to mēs visu atbalstām. Bet e, jums ir arī spēja uh, Um, novērot uh, straujās pārmaiņas un atrast jaunus veidus un metodes, kā darboties. Es ar interesi iepazinos uh, ar uh, informāciju par šo te platformu, kur ir paredzēts dalīties ar saturu dažādiem plašsaziņas līdzekļiem, Es domāju, ka to varētu kaut kādā veidā izmantot arī citās jomās, kas eh, ir mūsu intereses lokā, ehm, piemēram, runājot par Stratkom. Mans jautājums atsaucas uz finanšu stabilitāti pēc Brexita. Tātad kāds ir jūsu viedoklis par šo situāciju? Es eh, zinu, vairāk vai mazāk kāda ir eh, patreizējā situācija, bet lūdzu pastāstiet, eh, kā jūsuprāt varētu attīstīties tālāk notikumu un varbūt pastāstiet uh, vairāk arī par plāniem paplašināt uh, šo te krievu valodas plašsaziņas līdzekļu uh, atbalstu un cik efektīva varētu būt šāda aktivitāte, cik, kā jūs to novērtējat? Paldies. Austravičus kungs tagad gan. Un atvainojiet. Tas nekas, uh, nu, tagad uh, es nedaudz pagaidīju, bet tagad es, neskatoties uz to, varu izteikties un pateikties gan Pominovska kungam, gan, gan, gan arī Elmaram Brokam. Uh, jūsu loma arī tiek atzīta. Jūs esat īstajā vietā, īstajā laikā. Jo nu, viņš taču vada šo ļoti svarīgo institūtu. Īstenībā pieprasījums uh, tirgo jau uh, nav nekāds deficīts. Eiropas Savienība ir līderis runājot par uh, preses brīvību, demokrātiju, cilvēktiesībām, pārvaldību un tā tālāk. Nā, uh, tagad um, mēs varam šo latiņu pacelt vēl augstāk, inicijējot dažādus tik nepieciešamos procesus šajā jomā. Priekšrocības uh, mums ir tādas, ka esam elastīgi, gatavi ātri rīkoties un uh, koncentrējamies uz svarīgāko, runājot par atbalstu un sadarbību. Mums ir uh, atbalstītāji, aktīvisti, NVO, kas ar mums sadarbojas, kas no mums sagaida šādu rīcību. Uh, Tātad, runājot par eh, šādu rīcības modalitāti, esmu pārliecināts, ka redzēsim vēl labākus rezultātus nākamgad un pēc tam. Paldies jums vēlreiz par visu, ko darat. Un, nu, droši vien eh, jūs vairāk uh, varētu nodarbināt uh, aktīvistu um, stāsti. Tas ir ļoti svarīgi, jo tad mēs labāk varētu viņus iepazīt un novērtēt, ko viņi dara. Viņu vidu noteikti ir tur nākamie Saharova balvas eh, laureāti un tam līdzīgi. Tā kā vajadzētu viņus atbalstīt jau šodien, lai um, labāku rezultātus un labāku kvalitāti redzēt, um, attiecībā uz viņu darbu redzēt jā, jau rīt. Jūs teicāt, um, ka jūs interesē Rietumu, Balkānu un Turcija. Tas ļoti labi novēlams panākumus par Turciju. Varbūt varat sīkāk pastāstīt. Jo nu, nu jau daudz laika esam pavadījuši diskutējot par situāciju Turcijā, un mums ir arī domstarpības, varbūt var uzzināt jūsu viedokli. Un tad varbūt eh, ir plāni pārsniegt šo 20 valstu robežu, kurās jūs uh, strādājat šobrīd. Kāds tur varētu būt nākamais solis? Un uh, lai veicas uh, arī turpmāk. Labi, tagad Meseriks Nākamais. Paldies. Vēstnieku Pominovski. Lepni lūdzam komitejā. Un tagad sākšu ar kaut ko, kas ir diezgan acīm redzami. Gan eh, jums, gan EED uh, eh, uh, eh, tiešām ir pamats pastāvēt. Un uh, tagad skatoties uz to, kas notiek pasaulē, šī organizācija noteikti mums būs vēl ilgu laiku vajadzīga, kas ļoti labi. Neskatoties uz to, ka tas liecina par to, ka situācija demokrātiskuma droši vien pasaulē nav tik izcila, bet jūs ļoti labi strādājat un tas atsver šo problēmu. Bet, protams, uh, jums ir nepieciešami adekvāti resursi un adekvāts finansējums, lai turpinātu strādāt tikpat efektīvi kā šobrīd. Es saprotu, ka jums jau ir plānēta attiecībā uz šo resursu apgūšanu. Um, varbūt jūs varat nedaudz vairāk par to pastāstīt. Labi, ka strādājat Rietumu Balkānu reģionu. Um, Šie palāta jūs noteikti atbalstīs. Bet jāskatās, lai arī tur būtu attiecīgi resursi organizācijai, lai veiksmīgi pildīt uzdevumus tur uz vietas. Tagad man ir tāds puskomentārs, pusjautājums. Mums e, ļoti žēl, ka ir svarīgas dalībvalstis, e, kas neveic e, iemaksas budžetām, EDF budžetām. Un ļoti žēl, ka no Francijas, Itālijas, Portugāles, no šiem valstīm nav neviena kolēģa šeit, kas varētu pastāstīt, kāpēc tad uh, šīs iemaksas netiek veiktas. Ir tīpaši, nu, es tagad esmu no Austruma Eiropas, var tā teikt, mm, bet uh, tomēr vēlos jums norādīt, ka mums ir nepieciešams līdzsvars mm, starp EDF eh, e aktivitātēm ziemeļos un dienvidos, un nu, tad nepieciešamas arī iemaksas. Uh, no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tā tad varbūt ir kaut kāda vainu mīkstinoši apstākļi, tad es labprāt tos dzirdētu. Nu, citādi tad taujāšu kolēģiem, kad viņus atradīšu šeit, AFET komitejā kaut kur. Principam mums ļoti patīk uh, ideja paplašināt aptvērumu uh, uz medijiem un pretkorupcijas pasaukumiem šie pasākumi varētu ļaut tiešām izmainīt situāciju, runājot par opresīviem režīmiem. Ja jau trešdaļa līdzekļu tiek eh, piešķirta valstīm ar tā saukto represīvo eh, varas režīmu, mm, tad es vēlētos tiešām aicināt jūs padomāt par šādu paplašināšanu um, Jo, ja mēs zinātu vairāk uh, par to, kas tur īsti notiek uz vietas, būtu konkrēti piemēri, tad mēs varētu labāk motivēt uh, pilsonisko sabiedrību. Tad mums droši vien tas izdotos arī labāk. Citādi uzsveršu, ka ļoti labi jūs redzēt šodien ar mums un zināt, ka jūs darāt to, ko darāt. Labi, tagad kolēģis Venta. Paldies! Man arī Gribas pateikties vēstnieka kungam par visu, ko viņš dara, lai demokratizētu Eiropas Savienības uh, dienvidu austrumu kaimiņu valstis. Uh, tas ļauj mums veidot labāku komunikāciju ar šīm valstīm, uh, neformāla sadarbības grupa grupas, eh, palīdzēt ar finansējumu valstīm, eh, kuras eh, nevarētu citādi piedalīties šādos projektos. Pagājušais gads bija liels izaicinājums demokrātijai, 2019. gads droši vien būs tikpat sarežģīts šajā ziņā, un es ceru, ka mūsu partneri uz vietas turpinās uh, pastāvēt uz um, saviem mērķiem attiecībā uz demokratizāciju. Man interesē, uh, ilgtspējīgums un uh, tas, cik uh, EDF uh, projekti veicina vietējo reģionu. Tas ir reģionu attīstību, kuro, kuros šie projekti tiek īstenot, vai tad nu, tiešām šis līmenis, šis reģionālais vietējais līmenis te tiek ievērots, un vai jums varbūt konkrēti piemēri. Uh, Um, Būs ļoti interesanti zināt. Paldies, kolēģi Harmsam. Paldies. Labi, ka esat ar mums. Es arī augstu novērtēju EDF darbību, demokratiskuma virzīšanai. Bija viens no mūsu labākajiem lēmumiem, pateicoties Buzaka kungam un uh, tiem, kas uh, viņu atbalstīja šajā iniciatīvā. Uh, Es vēlos, eh, izmantojot šo izdevību, lūgt jums eh, pakomentēt vienu lietu, kas man pastāvīgi tagad nodarbina. runājot par to, kā Eiropas Savienība var atbildēt eh, uz uh, Krievijas propagandas stāstiem un visu, kas ar to saistīts. Mēs uh, piekrītam Annai Fotīgai un atbalstījām arī viņas ziņojumu. Te varētu izveidot šos neatkarīgos medijus un neatkarīgus uh, augsts kvalitātes žurnālistu izglītošanu, tad būtu arī tāds solis pareizajā virzienā. Es pat pieredzēju Austrum Eiropas valstīs, partneru valstīs, Euronest valstīs, kur uh, neatkarīgi politiskie žurnālisti tiek vajāti, pakļauti politiskam spiedienam un viņam praktiski nav iespējams pelnīt iztiku ar to, ko, ko viņi dara. Kaut arī viņi ir labi profesionāli, un mēs to ļoti novērtējam. Un tad būtu labi varētu ja mēs varētu sniegt viņiem atbalstu vismaz īstermiņā, tad palīdzēt viņiem tiešām tikt pie stabiliem iztikas um, avotiem, bet šķiet, ka to ļoti sarežģīti realizēt. Tas diez vai ir īstenojams. Man interesē, ko jūs par to domājat. Tātad, kā atbildēt uz šo propagandu? Mans labākais uh, ieteikums. Uh, līdz šodienai būtu atbalstīt eh, šos eh, labi izglītotos eh, neatkarīgos žurnālistus un neatkarīgos medijus. Paldies! Un tagad, noslēdzot jautājumu kārtu, došu vārdu Elmaram Brokam. Paldies priekšsādātāji! Es varbūt tik gāri plaši nerunāšu. Šis eh, fonds nu, jau vairākus gadus pastāv, bet ne tik ilgi, un uh, mēs turpinam to attīstīt un pilnveidot. Bet teikšu, ka tas uh, mums nenāk viegli, apstākļi ir sarežģīti, un es tiešām vadu šo uh, vadības padomi. Un, um, Tā bija mūsu iniciatīva tik tiešām, lai būtu iespējams arī neoficiālus uh, komunikācijas kanālus dibināt un uh, neoficiāli sniegt palīdzību tad, kad uh, tas tiešām nepieciešams. Un tāpēc Petras tas tiešām tā ir tāda praktiska palīdzība, nevis um, tikai starmešu gaisma. Uh, Tā būtu bijusi kļūda, ja EDF eh, e tagad iejauktos politiskajās diskusijās. Nē, mēs konkrēts, eh, konkrēts projektus īstenojam, palīdzam cilvēkus saržģītos apstākļos valstīs, kurās praktiski nav demokrātijas un tiesiskuma. Nu, tāpēc mēs arī skatāmies Balkānu virzienā. Nu, un, uh, principā pie mūsu rutīnas piedara darbs ar diktatoriskiem režīmiem, visām no tā izrietošiem sekām. Meceris kungs pareizi teica par līdzsvaru. Līdz šim mums tas šķiet ir izdevies daļēji vismaz. Meceris kungam arī bija svarīgs aspekts eh, pieminams. Katru gadu tiek veiktas iemaksas EDF eh, e budžetā komisija, dalība valstis to veids. Starp citu, ne tikai dalība valstis, arī citas valstis, kas nav dalība valstis. Bet tas e, jāveic katru gadu, tas nenotiek automātiski, un, diemžēl, konstatējam, ka tieši Dienvidē Eiropas valstis nu, ļoti uh, nelabvēlīgi vispār dažreiz nepiedalās šajā finansējumā, kaut arī ir Eiropas Savienības dalība valstis, un tām būtu jāsargā, jāveicina demokrātija visā pasaulē. Dažo šo valstu pārstāvji piedalās arī vadības padomē, bet šis finansējums ir un paliek ļoti nevienlīdzīgs. Varbūt kolēģi var mums te palīdzēt. Un, un mājās uh, varbūt pameklēt eh, iespējas eh, uzlabot šo līdzsvaru. Īpaši raugoties uz to, kas notiek vidusjūras reģionā, mēs arī tur varētu daudz vairāk paveikt. Tāpēc priekšsādātāji varbūt mēs komitejā varētu apsvērt kādā veidā mēs ar uh, valstiem dienvidos varētu ciešāk sadarboties un, un, un, un uh, virzīt uz priekšu demokrātiskumu tiesiskumu kaimiņu valstīs. Paldies, un tagad došu atkal vārdu mūsu viesim Diržiem Pomjanovskim, lai viņš atbildētu. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem, pār, kuri piedalījās šajās diskusijās. Pirmkārt, jānorāda, ka mēs, es, mēs ar prieku uzklausījām atzinīgos vārdus. Visi jautājumi, kur izskanēja, ir ārkārtīgi būtiski, un, protams, tā ir daļa no mūsu ikdienas darba. Un es domāju, ka vislabākais veids būs atbildēt uz tiem tādā kārtībā, kā tie tika uzdoti atbildot uz deputātu Gžību uzdoto jautājumu par e, finansējumu iegūšanu un atbalstu no dalību valstīm. Un pret, e, konkrētāk par pēdējo etapu ir tiesa, ka fondam līdzekļu piešķiršana ir, nav, nav vienīgais atbalsta veids. Mēs, mēs, piemēram, esam saņēmuši no Dānijas atbalstu uh, uzraudzības eh, padomniekam un ieviešanas padomniekam tas, bet ikdienā mēs saņemam no dalību valstīm, ievērojam atbalstu no dalību valstīm, no vēstniecībām valstīs, kurās, mm, uz, eh, kuras mēs apmeklējam. Pirmais kontaktpunkts ir Eiropas Savienības delegācija kuri sniedz atbalstu, bet arī tās attiec uz dalību valstīm Poliju, Vāciju, eh, Zviedriju. Neuzskaitīšu visas, bet ļoti daudz ir atkarīgs no mūsu vajadzībām, vai nu tas attiec uz informāciju, vai tiešo atbalstu tīk eh, sanāksmu organizēšanā, transporta nodrošināšanā un citos veidos. Šāda veida atzinība un atbalsts ir ļoti nozīmīgs, un mēs to jūtam uz vietas. Tāpat arī mēs izsūtām dalībvalstu vēstniecībām informāciju visos gadījumos, ir kāds drošības apdraudējums vai noticis kāds granta saņēmēja arests, vai arī, kad ir jālūdz diplomātiskais atbalsts kādai personai spiedienu izdarīšanai un ir uh, mums arī liecības par šādiem eh, spiedienu izdarīšanas gadījumiem pagātnē. Tāpat kā citas organizācijas, mēs uzskatām, ka līdzekļu vākšanas rezultāti vienmēr var būt labāki, un kā jau Broka kungs arī to norādīja, un citi deputāti, mēs saskaramies ar līdzsvaru trūkumu no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas ir ziemeļos un dienvidos. Šajā sakarā ikviena veida atbalsts, ko Eiropas parlamenta deputāts ar nacionāliem parlamentiem cietajiem tiešiem kontaktiem ar politisko lēmumu pieņēmējiem ko tie varētu sniegt, ir apsveicams, jo mums ir vajadzīgs vairāk finansējumu, kas garantē to, ka ilgā termiņā mēs varam nodrošināt eh, elastīgu atbalstu un plānot stratēģiju ilgākam periodam un ne tikai vienam, diviem gadiem. Tas ir ļoti būtiski mūsu nākotnes darbam. Pēc Brexits E, fonda stabilitāte netiek apdraudēta, mēs saņemam pozitīvus vēstījumus no tiem, kuri analizē stāvokli, tīpaši no komisijas puses, bet e, arī Eiropas Savienības budžeta situācija pēc Brexit būs atšķirīga un mēs rēķinamies ar atbalstu no parlamenta puses, ka tas uh, atbalstīs mūsu operatīvo budžetu, lai mēs nesaskartos ar grūtībām nākotnē. Par apvienoto karalisti šis jautājums izskanēja vairākās padomas sanāksmēs, jo nesen apvienotā karalisti kļuva par uh, nopietnu donoru fonda budžetā vairāk miljonu apmērā, un jautājums bija, kas notiks pēc Brexit. Atbildi mēs saņēmām skaidru, ka izstāties no Eiropas Savienības nenozīmē atstāt Eiropas kontinentu, un e, šīs fonds ir Eiropas un nevis Eiropas Savienības demokrātijas fonds, tāpēc mums ir apņemšanās no apvienotās karalistes puses atbalstīt turpmāk fonda darbību tai skaitā nodrošinot finansējumu, lai atbalstītu neatkarīgos mēdījus un uh, spēkotos ar Krievijas propagandu. Kā jau es sacīju, tā, šeit ir runa par daudz miljonu atbalstu katru gadu. Runājot par efektivitāti jautājums, ko uzdeva deputāti Fotīgā un mūsu krievvalodīgo mēdīju darbu. Mēs, protams, nevaram ziņot par nekavējošiem rezultātiem, kas ir panākti e, dienas laikā, un mums visiem ir jāpiekrīt, kā mēs esam palaiduši garām atsevišķas nišas, kur uh, vairāk eksperti jau mums norādīja uz to, kā Putins lēnām pārņem kontroli pār mēdījiem un eh, pārņem ne tikai kaimiņu valstis, bet arī mm, vietējo sabiedrību. Šo faktu mēs palaidām garām. Ja es būtu ar to iepazinies saulaicīgi, es būtu rīkojies savādāk lai pārvarētu šādu nokavētu darbību, mums ir nepieciešams stabilas ilgatermiņa aktivitātes. Labās ziņas ir tās, ka mums ir radoši cilvēki, mums ir stabilas idejas, un tas palīdz nodrošināt jau ievērojamus uh, Eh, panākumus. Trīs iniciatīvas, kas ir norādītas ziņojumā 15. gadā, attiec uz eh, Krievu valodā esošu informācijas apmaiņas mezglu, tas atrodas Prāgā. Un Nu jau tas darbojas vairāk nekā divus gadus. Tāpat tiek piešķirts finansējums radošām darbībām, kas nav tieši politiskas, bet palīdz neatkarīgiem uh, ziņu punktiem sasniegt savus mērķus, kas nebūtu savādāk iespējams paredzot programmas jauniešiem bērniem. Viņi vēlas strādāt, viņiem ir lielisks idejas, bet budžeta dēļ to nevar atļauties. Tāpēc šeit ir runa pār atsevišķu mehānismu šādas e, produkcijas atbalstīšanai. Un visumā varam runāt par auditorijas paplašināšanos. Tālāk vēlos pateikties Petram Austevičam par to, kā no pieprasījuma puses trūkums nav vērojams. Mēs katru dienu saņemam vairāk, eh, katru gadu saņemam vairāk nekā tūkstoši pieteikumus, mēs iepazīstamies ar tiem rūpīgi un mēs reaģējam uz praktiski 10% no tiem. Tas padara mūsu, ļoti, da, mūsu darbu ļoti sarežģītu, kad no tik daudziem teicamiem pieteikumiem ir jāatlasa daži. Tālāk par operatīvo modeli, kas ir balstīts tīri uz pieprasījumu, uz vietējām iniciatīvām, kuras notiek neatkarīgi no tā, vai mūsu atbalsts ir vai, vai nav. Šie cilvēki darbojas aktīvi, un tas liek mums domāt, ka vietējājies īpašumtiesību jautājums ir atrisināts, mēs strādājam tikai ar vietējā kontekstā iesakņotām iniciatīvām. Tāpat eh, Mūsu fonds ar pieticīgu finansējumu sākotnēji, un mēs atbalstām šo operatīvo modeli ļoti reti un visarežģītākajos gadījumos. Tā rīkojas parasti mēs sniedzam gan padomas ekspertīzi, gan specifiskas kapacitātes, lai nodrošinātu šo atbalstu vēlāk ar tradicionāliem donoriem. Tad, kad organizācija ir izveidota, kad tā ir kapacitātes darboties, tādu vienmēr ir daudz, e, veiksmīgi izmantojot Eiropas Savienības fondus, piesaistot veiksmīgi tādus donārus kā Zviedrija, Norvēģija, mūsu grantu saņēmēji var turpināt eh, strādāt eh, darbu ilgā termiņā. Un mēs šādus eh, notikumus vienmēr reģistrējam kā veiksmīgus par Turcijas sakarā uzdoto jautājumu. Um, jāsaka, kā vide ir visai komplicēta. Uh, Es nevaru visai sīki par to stāstīt, un jūs šo projektu neatradīsiet mūsu tīmekļu vietnē. Ir ap trešo daļu projektu, kas nav pieejama mūsu tīmekļu vietnē. Atcerieties, ka 30% projektu nav tur atrodami ļoti svarīgu iemeslu un nopietnu iemeslu dēļ Tamašs uzdeva jautājumu par resursiem un līdzsvaru. Jā, jau pietrūkst šī geogrāfiskā līdzsvara starp Eiropas ziemeļu un dienvidu valstīm. Uh, mēs pieliekam visus pūliņus un uzklausām paskaidrojumus par to, ka bēgļu krīze ir pārņēmusi tik lielā mērā šīs valstis, ka tām nav budžeta brīvprātīgiem maksājumiem fondā, un vienīgā valsts, kas iemaksā, zinām, maksājumi ir Spānija, tas, lai gan tas nav pārāk liels Tas attiecas uz Dienvidu valstīm, tāpat arī nesen saņēmām nelielu maksājumu no Kipru, Kipras. Tāpēc ir pirmās jau zīmes, ka viss notiek, bet mums vajadzētu panākt šos maksājumus līdzsvarotāk. Venta kungam es jau atbildēju par īpašumtiesībām. Šķiet, izsmeļošā veidā. Rebekai Harmsai atbildot, jā, mēs uzskatām, ka stāties pretī propagandai citu propagandu nav pareizi, tāpēc ilgais ceļš, eh, lai prets Eh, stātos pretī toksiskajai eh, Kremļa propagandai ir veidot eh, plurālistisku un ietkarīgu mēdīju sistēmu šajās valstīs. Tas, kas darbojas pret mums, tā ir ne tikai Krievijas propaganda un Kremļa kontrolētie mēdī, bet arī vietējā situācija, piemēram, mēdīju oligarhizēšanās Ukrainā, kura tirgus spēki nevisai labi darbojas, un tāpēc ilgtermiņa atbalsts eh, no Eiropas Savienības neatkarīgiem mēdījiem ir būtisks, jo mēs nevaram pēc eh, sākotnējā etapa paļauties uz tirgus spēkiem. Ir jāsaprot, ka tas ir pasākums ne uz diviem vai trim gadiem, bet jārunā par 10-15 gadīgām programmām šajā gadījumā. Un tieši tas pats attiec uz Rietumu Balkāniem. Šeit ir runa pār lielu darbu, lai varētu konsolidēt eh, runas brīvību, mediju brīvību, un mums ir jādara daudz vairāk no fonda puses mums. Uh, ir jādomā par atbalstu lielākām programmām. Un visbeidzot, paldies priekšsēdētājiem, paldies Selmāram par apsveikumu vārdiem šajā piektajā gada dienā. Mēs tiešām strādājam, lai institūcija varētu pilnībā darboties, patiesoties jūsu viedai darbībai un ļoti prasmīgai Eh, darbinieku sastāvam, mēs varam darboties labi, bet eh, finansējuma iegūšana ir problēma, lai varētu garantēt mūsu darba stabilitāti ilgā termiņā. Tīri arī mani noslēguma vārdi. Paldies par uzmanību. Paldies, Pamjanovska kungs. Un lai pabeigtu šo darba kārtības punktu, ziņoja, ka demokrātijas atbalsta grupa organizē 27. jūnijā konferenci Eiropas parlamentē, lai atzīmētu Demokrātijas fonda 5. gada skārtu. Visi esat laipni aicināti. Un tagad pāriem pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir viedokļa apmaiņa ar Melnkalnes premjerministra vietnieku un tieslietu ministru. Uh, Dargie kolēģi, mēs tagad atsāksim uh, AFET komitejas sanāksmi, un es gribētu lūgtu mūsu viesiem, kas dodas prom, uh, lūdzu darīt to klusām. Mūsu darba kārtībā mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar Zoranu Pažinu, Melnkalns premjerministra vietnieku un tieslietu ministru. Sirsnīgs veids jūs šeit, Zoran Pažina kungs Un es gribētu arī sveikt eh, eh, vēstnieku Bojan Šarkiču un sveicu arī Vesna Medenīcas kundzi, kas ir Melnkalnas augstākā tiesas pārstāva Pažina kungs. Eh, Rietum Balkāni vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Jūs jau esat sasnieguši savu pirmo mērķi pievienoties NATO aliansai pagājuši gadu pēc uh, mm, Rietumbalkāns stratēģijas pēc Sofijas uh, samita un jūnija Eiropa padomes. Uh, šogad visi raudzīsies uz 2025. gada mērķi. Jūsu valsts ir priekšgalā šajā maratonā, un tas balstās uz sasniegumam, nevis uz konkrētu laika grafiku. Iestājas process ir kvalitatīvi mainīts, balstoties uz principiem un sasniegumiem, un tas vairs nav tik e, jūlitisks, kā kādreiz bija. Un tā ir arī divvirziena iela. E, te ir e, abām pusēm kaut kas dāda, jādara, un es gribētu arī pats ludināt, ka paziņot, ka Eiropas parlaments nosūtīs delegāciju uh, uz Melnkalni, lai 15. aprīlī novērotu prezidenta vēlēšanas, un šo delegāciju vadīs mūsu kolēģis Kastaldo kungs. Pažinkungs, aicinu jūs tagad izteikties, runāt par uh, tiem izaicinājumiem, kas jūs vēl sagaida, kas jums būs jādara, lai nodrošinātu uh, eh, Melnkalns iestāšanos Eiropas Savienībā. Lūdzu, jums vārds. Godātais priekšsādātāji, Kristēja kungs, godātie uh, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, ļaujiet man vispirms pateikties jums Melnkalnas valdības vārdā un um, manā vārdā par šo iespēju izteikties ārlietu komitejā Eiropas parlamentā. Tas man ir liels gods, un es domāju, ka tā ir arī uh, laba Uh, iespēja uh, prezentēt jums Melnkalnas sasniegumus un atklāt diskutēt ar jums Eh, par to, kā mūsu valstī labāk palīdzēt ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Melnkalns ārpolitikas prioritāts ir skaidrs - NATO dalība, ES dalība un labas kaimiņa attiecības. Līdz šim esam parādījuši, ka esam gatavi stāties pretī visiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies ceļā uz šiem mērķiem. Atgādināšu, ka mūsu ceļš uz iestāšanos NATO eh, bija eh, ar šķēršļiem, un tomēr izmantojot mūsu kapacitāti un arī atbalstu no partneriem, mēs eh, um, novērsām centienus destabilizēt mūsu valsti, un viens no šiem centieniem bija arī mūsu parlamentu vēlēšana dienā uh, Tagad notiek caurskatāmas tiesas procedūras attiecībā uz šo lietu. Mūsu strateģiskais mērķis arī iestāšanās Eiropas Savienībā, un šajā kontekstā es gribētu atzinīgi vērtēt Eiropas komisijas Rietumbalkānu stratēģiju. Melnkalna atbalsta šo stratēģiju, jo tas ir iedrošinājums reģionam un arī skaidrs vēstījums par to, ka mūsu nākotne ir Eiropas Savienībā. Mēs atbalstām arī uh, to, ka ir noteikti indikatīvi termiņi. Mūsuprāt, svarīgākais stratēģijas elements ir šis te vēstījums, ka paplašināšanās politika darbojas, ka tā ir dzīva, un mēs atbalstām arī to, ka stratēģijā ir teikts, ka Eiropas Savienība arī turpmāk apņemas uh, uh, ievērot uh, valstu progresa individuālas novērtēšanas principu. Mūsu trešā ārpolitikas prioritāte - labas kaimiņa attiecības. Par to runājot, Melnkalna jau darbojas kā dalība valsts, kas balstās uz Eiropas vērtībām. Mēs esam piedāvājuši atbalstu mūsu Kosovas kaimiņiem, lai a, palīdzētu viņiem radīt a, tādus apstākļus, kuros varētu um, nospraust robežas ar mūsu valstīm. Un tikpat konstruktīvi mēs um, pievēršamies jautājumu risināšanai ar citiem kaimiņiem. Uh, kā pierādījumu mūsu uh, nopietnai attieksmē pret uh, labām kaimiņu attiecībām, ļaujiet man minēt uh, institūtu izveidi ilgspējīgām tehnoloģijām um, Dienvidu Austrum Eiropā. Uh, šeit mēs uh, plānojam izveidot vēža ārstniecības metodas. Mēs atbalstām šo institīvu, mēs sagaidām, kā parakstīts tiks uh, um, arī saprašanās memorāns 17. Uh, maijā Sofijas samitā šogad. Dāmas un kungi, uh, galvenie attīstības mērķi Melnkalnē ir ekonomika stabilizācija un izaugsme un uh, pilnīga apņemšanās īstenot Eiropas Savienības darba kārtību. 2017. gadā mūsu IKP pieaugums bija vairāk kā 4%. Mūsu mērķis ir samazināt mūsu uh, mm, valsts parādu uh, līdz mazākā 60% no IKP līdz 20 gadam, kas attiec uz sarunu procesu. Melnkalne līdz šim ir atvērus 30 sarunu sadaļas, uh, trīs sadaļas uh, ir uh, pagaidu režīmā slēgtas, un mēs uh, šobrīd 23. Uh, un 24. sadaļā pievēršamies aktuāliem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka šis gads būs izšķirīgi svarīgs, būs iespējams panākt jaunu um, elpu šajā procesā, un mēs Melkānē esam gatavi atvērt uh, Bulgārijas prezidentūras laikā atlikušās trīs sadaļas un tādējādi noslēgt šo procesu. Tas, protams, ir atkarīgs arī no lēmu pieņemšanas procesa Eiropas Savienībā pašā, un mēs šeit paužam cerību, ka tas eh, noritēs atbilstoši mūsu cerībām. Mēs arī ceram, ka mums būs iespēja noslēgt sarunas eh, par 7. un 10. sarunu sadaļu. Ja šogad uh, būs pietiekams entuziasms no Eiropas Savienības puses un um, mēs uh, izdarīsim savu darāmo un varēsim uh, pabeigt sarunas uh, par noteiktām sadaļām, tad, mūsuprāt, šis process virzīsies uz priekšu ātri, un es personīgi domāju, ka tas ir iespējams. Ir svarīgi, lai mēs visi kopā dotu jaunu dvašu uh, šai tiesiskuma sadaļai un arī 23. un 24. sadaļai. Mēs esam pārliecināti, ka šogad mēs arī saņemsim galīgos rezultātus, kas atbildīs mūsu cerībām, bet mums ir nepieciešams Eiropas Savienības institūcija un dalību valstu atbalsts. Dāmas un kungi, ņemot vērā, ka ir atšķirīgi viedokļi par Melnkalnas progresu, jo īpaši attiecībā uz tiesiskumu. Uh, tiesiskuma sadaļu, ļaujiet man pastāstīt jums par konkrētiem faktiem. Un arī diskusijās esmu gatavs sniegt detalizētāku informāciju. Mēs esam apmierināti ar sasniegtiem rezultātiem, cīnoties pret organizēto noziedzību un korupciju, jo īpaši augsta līmeņa ierēģņu vidū to, apspriež ne tikai um, valdība Melnkalnē, bet šie dati ir pieejami arī Eiropas komisijas paziņojumos. Es zinu, ka ir, tā, šāds te ilgspējīgs progress ir uh, ļoti svarīgs, bet mums ir jāstrādā pastāvošā juridiskā ietvara uh, ietvaros. Runājot par tiesu likumu, mēs esam uh, tiesu sistēmas uzlabojumus uh, noslēguši, kas sākās 2013. gadā konstitūcijas grozījumiem. Šis ir trešais gads, kad uh, ieviešam šos uh, likumdošanas jauninājumus. Piemēram, vienotas atlases mehānisms ir tiesnešiem prokuroriem, profesionāli viņu darba novērtēšana, um, attiecīga pavaugstināšanās procedūra un disciplinārā komiteja Un um, mums aiz muguras ir vairāk reformu gadi, uh, kuru laikā tika izveidota vienotā komerctiesa, uh, at, arī um, vienota atbildības sistēma attiecībā uz organizētās noziedzības apkarošanu un korupcijas apkarošanu un tiesu reforma ir arī panākusi savus uh, rezultātus īsāki tiesu procesi un ir arī uh, pārvarēts eh, vilcināšanās un kavēšanās tiesu procesos. Un pretkorupcijas aģentūra ir um, kopš 16. gada sākuma aktīvi strādājusi, vairāk kā 170 uh, eh, amatpersonas ir uh, saukts pie atbildības. Un kad mēs runājam par uh, ierēģņu deklarācijām, par viņu ieņēmumiem un uh, īpašumiem, tad eh, visas deklarācijas ir pārbaudītas un 88 eh, gadījumos ir konstatēta likuma pārkāpumi. Mēs zinām, ka prokurora biroja darbs ir piesaistīs īpašu uzmanību, un kopš tas 2017. gada janvārī tika izveidots mūsu īpašais eh, valsts prokurors, prokuroru birojas ir iz, izskatījis 1615 lietas. Cīņā pret korupciju 2017. gadā vien tika uzsāktas um, izmeklēšanas pret 76 eh, privātpersonām un 17 juridiskām personām lietas, kas ir saistītas ar korupciju un, ko, un eh, kriminālu noziegumiem. 24 cilvēkiem ir piespriesti tiesas spriedumi, 13 ir nosodoti, deviņi ir attaisnoti un ir izvirzīts apsūdzības divos gadījumos. Kad mēs runājam par cīņu pret organizēto noziedzību, tad īpašais valsts prokurora birojas uzsāka izmeklēšanu pret 68 cilvēkiem 20, 2017. gadā. un tika arī noslēgtas uh, izmeklēšanas, un uh, 19 cilvēki ir uh, saņēmuši spriedumu, ir arī attaisnoti cilvēki, un uh, mēs uh, redzam arī, ka komisija ir izteikusi ieteikums attiecībā uz to, ka ir jāstiprina uh, Uh, finanšu izmeklēšanas. Es gribētu jūs informēt, ka 2017. gadā finanšu izmeklēšanas tika uzsāktas 19 uh, korupcijas organizētās noziedzības lietās pret uh, privātpersonām un arī pret juridiskām personām, kad ir runa par īpašumu konfiskāciju. Pēdējos divos gados vien pēc īpašā prokurora biroja priekšlikuma um, ir piespriesti uh, pagaidu pasākumu attiecībā uz īpašumu lietošanu vairāk kā desmit lietās. Te ir runa vairāk kā par 2500 eh, eh, kvadrātmetriem eh, platības, un mēs varam arī uzrādīt labus rezultātus, kad ir runa par konfiscētiem īpašumiem, jo ir vairākas uh, dzīves vietas, tātad dzīvojamās telpas, dzīvojamā īpašumi konfiscēti. Es eh, negribu šeit tērēt pārāk jūsu laiku, vienkārši gribu skaidri parādīt, ka eh, Melnkāns eh, valdībai ir ļoti izmē, izlēmīga pozīcija attiecībā uz šiem jautājumiem. Plašsaziņas līdzekļu brīvība, vārda brīvība mums ir ļoti svarīgi principi. Mēs strikti noraidām, ja kādas mēģinājums iejaukties uh, um, žurnālistu darbā. Esmu jau vairāk kārt teicis, ka jebkurš uzbrukums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem uh, ir arī uzbrukums demokrātijai. Esmu gatavs šo jautājumu apspriest ar jums, ja, ja tas jūs interesē. Vispēcot, godātie kolēģi, lūdzu ļaujiet uh, man pateikt, ka es uzskatu, ka Eiropas parlamenta rezolūcija uh, ko jūs pieņemsiet šogad droši vien. Cerams, ka tā atzīs Melnkalns uh, progresu, un tas būs vēl viens stimuls uh, vienai no veiksmīgākajām um, par uh, Eiropas Savienības pozīcijām, politikām, es atvainojos, kas tā ir, tā ir paplašanāšanas politika, un esmu gatavs atbildēt arī uz jūsu jautājumiem, ja varēšu to. Paldies, premjera vietnieku kungs, paldies par jūsu prezentāciju, un izskatās, jūs esat uz pareizā ceļa Tagad uh, varam uzsākt dialogu ar godātiem Eiropas parlamenta deputātiem. Un pirmais runātājs manā sarakstā ir Čārls Stanoks. Viņš ir pastāvīgais referents par Melnkalnu. Thank you very much, Mr. Chairman. A very warm welcome. Lielas paldies priekšsādātāju un uh, ministru prezidenta vietnieka kungs. Uh, prieks jūs redzēt, ka pēdējā reize bija Podgoritā. Uh, tikāmies arī tur. Paldies par šīs dienas prezentāciju. Melnkalna dara pareizās lietas. Uh, nosaka pareizas prioritātes eh, attiecībā uz tiesiskumu, tiesu eh, iestāžu neatkarību un eh, izmeklēšanām pret korupciju. Jūs esat atbildīgs par tieslietām un ehm, līdz ar to tiešām ļoti pareizi ir tas, ko darāt šajā ziņā. Uh, komisija sagatavo savu ziņojumu aprīļa beigās, droši vien es arī gatavoju ziņojumu par Melnkalni. Un, um, godīgi sakot, pēc vizītes Podgoricā, pēc visa tā, ko esmu novērojis līdz šim, jūs esat uz pareizo ceļa un uh, jūs esat uh, ļoti labs kandidāts, kandidāta valsts, uh, lai pievienotos ES. Žans Klods Junkers tagad nesen viesojās Rietumu Balkanu valstīs. Uh, pēc eh, komisijas atjaunotās stratēģijas publiskošanas, kas gan bija apstrīdams dokuments. Tur parādījās arī datums, ko Melnkalnē tik ļoti gaidījusi. Un eh, ceru, ka viņa vizīte bija pozitīva un eh, ka veiksmīgi viņš tikās ar daudzām amatpersonām jūsu valstīm. Uh, Mm. Jūs, eh, protams, varbūt neskatāt visas šīs lietas, jūs atbildāt eh, par tieslietām, tas ir jūsu portfelis, bet, nu, mēs um, tagad uh, izskatām kandidātus pirms vēlēšanām. Ir arī tāds ministrs kā Jukanovičs, kas mūs arī interesē šai ziņā. Un, uh, Mums varbūt organizēsim vēl vienu misiju uz turieni, kas Taldo kungs tur varētu piedalīties, mans kolēģis. Un uh, vēl kas mūs interesē ir mediju brīvība un uh, arī tiesas prāvas, kas šobrīd norisinās. Piemēram, divi Krievijas pilsoņi, ko apsūdz uh, valsts apvērsuma pret jūsu valsti. Tas, protams, ļoti aktuāli, ņemot vērā problēmas uh, starp manvalsti uh, un Krieviju, uh, Skripalam mm, mēģinātās noslēpkavības dēļ Salisburijā. Tur gan ir līdzības vērojamas šajā rīcībā, attiecībā uz noziegumiem, kas pastrādā citas valsts teritorijā. Mm, šeit es saskatu iespēju apcietināt arī Milanu Knežoviču, bijušais parlamentārietis, kuru tikos arī Podgoricā. Viņš bija rupišs, izteicās aizvainojoši, un, godīgi sakot, tas nesūdzēšos, ja mm, viņu attiecīgi sodīs tiesa. Nu, tas tikai pierāda, ka neviens nav pāri likumam, visi likumam tiek pakļauti, un Tas ir arī tiesiskuma pamatprincips, tā kā tiešām labprāt gatavošu ziņojumu par jūsu valsti, ko arī prezentēšu parlamentam nedaudz vēlāk. Paldies, Tanuka kungs, un tagad Petrle kungs. Paldies priekšsādātāji. Ministra prezidenta vietnieka kungs, ekscelences, dāmas un kungi, prieks jūs atkal redzēt Briselē. Man arī bija tas gods apmeklēt jūsu valsti pat vairākas reizes, un katru reizi biju priecīgs par to, ko redzēju uz vietas, par jūsu panākto progresu, un tas nav kompliments, tā ir realitāte. Un tāpēc es nebrīnos, ka Malmkalnei jau tik labs status attiecībā uz pievienošanās procesu. Jūs jau runājāt par pievienošanos, to es nekomentēšu sīkāk. Uh, Melnkalne zina, kur ir galvenie izaicinājumi. Tas pats skar arī Eiropas Savienību. Tagad eh, ļoti būtiski vienoties eh, par divām lietām. Jauna Rietumu Balkānu valstu stratēģija ir devusi jauno impulsu, ko nevajadzētu zaudēt. Un um, ministra prezidenta vietnieka kungs svarīgi ir nepieļaut stagnāciju nepierēt, lai process apstājas, nenonākt strupceļā. Tas esmu pārliecināts, ka mūs visus interesē, uh, ka samits Sofija nozīmēs uh, pievienoto vērtību šim procesam. Un šai ziņā man jāpauž prieks un uh, atzinība, ka darba grupas vadītājiem vēža apkarošanai m, mm, Eiropas Savienībā, ka arī jūs uh, interesē šī iniciatīva. Eh, jūs atbalstāt onkoloģisko institūtu. Arī eh, Eiropas eh, dienvidu austrumos gaidām atbilstošu signālu no Sofijas, lai, lai palaistu šo projektu. Ar to arī noslēgšu savu uzstāšanos un novēlu Mankalnei pēc vēlēšanām ar vēl labāku dinamiku. virzieties uz priekšu arī attiecībā uz pievienošanos ES. Paldies! Paldies Petrila kungam! Un tagad Picula kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Ministra prezidenta vietnieka kungs, vēstnieka kungs, labi redzēt jūs Eiropas parlamentām. Paldies par prezentāciju! Man tagad nav jautājumu kā tādu. Un svarīgi ir raudzīties uz kontekstu, kurā atrodas Melnkalna šobrīd. Īpaši runājot par ES jauno iniciatīvu attiecībā uz Rietumu Balkānu paplašināšanos. Tas ir paplašināšanos Rietumu Balkānu virzienā. Uh, Nevienam nav šaubu, ka Eiropas Savienībā pēdējā laikā piedzīvojam vienu krīzi pēc otras, un dažreiz pat vairākas krīzes vienlaicīgi mūs skar. Un um, mums nepieciešamas labās ziņas, ļoti nepieciešamas. Mums jāpierāda, ka varam atrisināt problēmas mūsu kontinentā. Un viss, kas var uh, palīdzēt. Uh, īstenot šo mērķi. Tas viss Briselē jāapstiprina, Briselē tam visam būtu jādod zaļā gaisma. Mankalnī, protams, ir vērojamas iekšējas problēmas, un visi, kas iestājas par turpmāko paplašināšanos, vēlas saņemt labus, pārliecinošus, pozitīvus argumentus. Rietumu Balkānu reģionam nevajadzētu uh, vairs būt eh, problēma bērnam pēc visām šīm krīzēm. Vēl viena krīze Rietumu Balkānos mums nav vajadzīga. Un šai ziņā es uzskatu, ka Melnkalne Melnkalnes situācija ir labāka salīdzinot citām reģiona valstīm. Es domāju, mani atbalstīs arī kolēģi, kas, eh, kam ir labāks eksperts zināšanas nekā man, īpaši tiem, kas eh, strādā ciešāk ar Bosniju Hercegovinu. Protams, eh, visu pušu pūliņi ir jāatzīst, bet tā tā kā regata, kurā visiem, visiem, visi, visi konkurē viens ar otru un kurā visiem ir vienādas iespējas un izredzes pirmam sasniegt mērķi, bet kur tomēr visi paliek konkurenti savā starpā. Jums, protams, ir uh, nenovērtējama politiskā pieredze, un tad es gribētu jautāt, uh, cik polarizēta ir politiskā situācija jūsu valstī. Parlaments tagad pieņems vairākus likuma projektus, uh, tika uzsāktas reformas. Un ja valsts ir ļoti polarizēta, tas var traucēt uh, šo procesu. Un tad uh, notiek arī priekšvēlēšanu kampaņas, uh, jūs gatavojaties vēlēšanām. Kā jūs vērtējat um, valsts spējas samazināt šo polarizāciju, lai valstē, valstī neiestātos tā kā tādā iekšējā blokāde, kas uh, neļautu jums virzīties uz priekšu. Paldies! Un tagad nākamais runātais - Mecerits kungs. Paldies uh, uh, mūsu viesim un vēstnieku kungam. Man arī bija tas gods un prieks viņu redzēt uh, nesen, viņu aprunāties. Mēs ļoti daudz runājam par paplašināšanos Rietumu Balkānu virzienā. Mēs uzskatām, ka 2003. gada Saloniku saistības eh, Eiropas Savienībai bija jāievēro, un, un tā mēs vairāk kārt esam apgalvojuši, tāpēc mums, mūs ļoti iepriecināja Junkara jaunā stratēģija. Mums ir iemesli priecāties, bet, protams, jāapzinās, ka tika nodarīts arī kaitējums šim procesam, un tagad mums eh, tas ir jāizlīdzina, bet šī ir divu virzienu iela. Mums es kandidātu valstu vārdā jārīkojas kopīgi. Tagad um, runājot par uh, labu pārvaldību un es vērtībām, protams, tas ir ļoti svarīgi, bet tur jums arī konstatējums labs progress. Varētu vēl uzlabot piekļuvi uh, publiski pieejama informācijai attiecībā uz iepirkumu procedūru, lieliem infrastruktūras projektiem, un uh, mūs vienmēr interesē arī uh, celtniecības projekti, lieguma zonās, uh, viesnīcas, teiksim, luksus viesnīcas, pludmales zonās un tam līdzīgi. Nu, jūs zināt, kā tas, par ko es te runāju, būtu labi šo informāciju padarīt pieejamāku. Uh, Tad um, mediju brīvība ļoti labi, ka jūs par to runājāt. Mēs arī atzīmējām, ka Malkalnas valdība ir apņēmusies um, aizsargāt mediju brīvību visos aspektos, um, bet nu, mēs tomēr redzam uzbrukumus, uh, nomalnošanas kampaņas, žurnālistu vajāšanu, mm, iebiedēšanu, nu, piekaušanu dažreiz tā teikt, tas, tas, tas ir jālabo. Ir, ir konkrēti gadījumi, un 14 gadus mēs um, pret to cīnāmies, kas nu tomēr ļoti, ļoti, kas tomēr ļoti ilgs posms. Uh, arī uzbrukumi žurnālistiem, fiziskā iespaidošana, arī konkrēti piemēri man ir, man būtu mm, pieminami un būtu labi dzirdēt no jums vairāk šajā, šajā sakarā. Paldies, kas taldo kungs. Paldies. Paldies premjerministra vietniekam, tēsnieku kungam par to, ka sniedzot tik uh, visaptverošo brīfingu par situāciju Melnkalnē. Čels Stanoks, uh, kurš ļoti labi pazīst šo valsti, pareizi teica, jūs uh, esat līderis kandidātu valsts sarakstam. Bulgārijas padomas prezidentūra arī noteikusi šo mm, jomu, šo politisko virzienu eh, kā savu galveno prioritāti. Un teica, jau izskanēja, ka tieši tieslietu jomā jums labs progress, eh, jūs labi efektīvi apkarojat noziedzību un korupciju. Es piedalījos seminārā, NASPA, jūsu valstī, kopīgi ar uh, citiem parlamenta pārstāvjiem un citām Rietumu Balkānu valstu delegācijām. Un man uh, jāatbalsta kolēģi un viņu iedrošinošie vārdi. Tiešām ceru, ka pēdējās sarunu sadaļas uh, pavisam drīz tiks atvērtas. jo jūs esat paraugs citām valstīm. Tagad eh, varbūt nevis jautājums, bet tāds komentārs. Es norādīšu uz vienu problēmu, proti ārvalstu kaujinieki no tuviem vidiem austrumiem, īpaši no Sīrijas. Viņi atrodami arī Rietumbalkānu valstīs. Man tagad nav statistikas pie rokas, runājot konkrēti par Melnkalni. Bet um, pastāv uh, šis apdraudējums, um, terora uh, uzbrukuma apdraudējums, radikalizācijas, islamizācijas apdraudējums, jo šie cilvēki darbojas jūsu valstīs un es domāju, jūs tas arī satrauc. Vai jūs kaut ko darāt šajā sakarā? Vai jūs rīkojaties uh, ļoti stingri un krimināli sodot šīs personas, vai paredzēts arī rehabilitācijas un reintegrācijas programmas, lai viņus iekļaut atkal sabiedrībā? Kā tas viss darbojas? Un cik ilgi? Un uh, noslēgumā vēlos aicināt jūs turpināt uh, uzsākt to ceļu. Un ceru, ka varēsiet uh, arī konstruktīvi sadarboties ar opozīciju, lai izbeigtos šis boikots un lai visi atbalstītu reformas. Un es tiešām ceru, ka drīz varēsim jūs sveikt Eiropas Savienībā. Paldies, Petīra kundze! Paldies priekšsādātājiem, um, premjerministra vietnieku kungs un um, tieslietu ministra kungs un vēstnieku kungs. man, man jānorāda uz atgadījumu ar eh, nemateriālo kultūru mantojumu UNESCO sarakstā, kur eh, noteikumi netika ievēroti, runa ir par Horvātijas kultūru mantojumu, kas eh, bija jāpasargā. Tas bija saistīts arī ar katoļu baznīcu. un jūs tomēr eh, nerespektējāt eh, šos eh, kultūra mantojuma aizsardzības noteikumus un pat nekonsultējāties ar Horvātiju. Jā, Melnkalni ir um, kandidāta valsts, bet uh, jūs neievērojat minoritāšu tiesības. Un, nu, lūk, šai gadījumā uh, attiecībā uz Horvātiem tas notika, bet ne tikai vien. Arī attiecībā uz citām minoritātēm. Tā tad. tad Varbūt jūs varat parūpēties arī par Horvātijas kultūra mantojumu jūsu valstī, kas eh, ir arī UNESCO sarakstos atrodams. Un vai ir vēl kāds kolēģis, kurš vēlas uzdot jautājumus? Tas ir Baštināru kungs. Paldies, priekšsēdētāja ministra kungs. Pagājušajā gadā. Nu, iz, tika novērsts militāra apsver, apvērsuma mēģinājums, kas tika vērsts pret dažādām valstu un nevalstu, nevalstiskām struktūrām. Šobrīd neatklājot nekādu slepeno informāciju, ko jūs varat pateikt vairāk salīdzinājumu ar iepriekšēju informāciju, un jūsuprāt, kāda ir racionāle, kas stāvēs šī teroristiskā uzbrukuma? kā otrais jautājums, kāds ir Melkons skatījums uz uh, Eiropas spēlētājiem, kuri vēlas darboties Rietumbalkānos un jūsu ieteikums riska samazināšanai? Viegli jautājumi, Pažīnkungs. Eh, vārds jums, eh, premjera vietniekungs. Paldies! Vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri apliecināja savu atbalstu un ieinteresētību par Melnkaunas virzību uz Eiropas Savienību, kā arī citās jomās. Šodien mēs mēģināsim sniegt atbildes eh, uz jūsu interesējošiem jautājumiem atvērta dialogu ietvaros. Vispirms uh, Tānoka kungs. Ļoti žēl, ka jaunais ziņojums ir pēdējais, pie, eh, kurš tiek gatavots jūsu vadībā, jo jūs ļoti profesionāli un objektīvi līdz šim esat eh, strādājusi pie šī uzdevuma. Tādējādi Nav brīnums, ka Melnkalni ļoti pozitīvi novērtē jūsu sniegumu, tāpēc es pirmkārt vēlos pateikties jums par šo devumu. Kā pieredzējis parlamentārietis, jūs pilnīgi pareizi un precīzi norādījāt uz vairākām pretrunām attiecībā uz paplašināšanās politiku, bet Mūsu valdības viedoklis ir, ka mēs nevēlamies kavēties pie šādām grūtībām, jo mēs atzīstam ļoti skaidru mūsu valsts iestājas perspektīvu. Tā ir Melnkalnes reāla iespēja, kuras īstenošana pirmkārt ir atkarīga no demokrātijas funkcionēšanas Melnkalnē, kā arī no sabiedrības devuma kopumā šajā sakarā. Mēs visi piekritīsim tām, ka pie Eiropas integrācija ir saistoša visai sabiedrībai, ne tikai valsts aparātam. Tāpat arī šī perspektīva ir skaidra mums, jo mēs esam izlēmuši, veikt visas vajadzīgās reformas, lai varētu būt par vēlam partneri Eiropas Savienībai. E, nav šaubu, ka šis gads ir izaicinājuma gads mums kā sabiedrībai, un mums būs jāsniedz atbildes uz šiem izaicinājumiem, apliecinot mūsu demokrātisko briedumu, kas tiek arī no mums sagaidīt. Kā jau jūs sacījāt, aprīļa vidū mēs sagaidām prezidenta vēlēšanas, mēnesis vēlāk notiks vēlēšanas eh, ap duci pašvaldībās, pašvaldībās un šeit ir runa pār īpašu demokrātisku brīdi, kā tas vienmēr notiek demokrātijās, un es domāju, ka tas sniegs arī atbildes uz eh, vēl jautājumiem, kas ir palikuši atvērti Melnkalnes iekšpolitikā. Melnkalne ir vēl viens lielvaras uzmanības centrā, kurā neatzīst Melnkalnes virzību eh, gan eh, Atlanti, Eiroatlantiskās, gan Eiropas Savienības eh, virzienā. Un jā, jāpiebilst, ka Melnkalnes ceļš uz NATO un Eiropas Savienību nav virzienā paredzētas ne pret vienu, tās ir mūsu intereses suverēnitāte un tiesības suverēni e, lemt pār e, to virzienu, kurā sabiedrība vēlas attīstīties. Izaicinājumi ir bijis ārkārtīgi daudz, un mēs mēģināsim rieģēt uz tiem poli ar politisku briedumu. Tāpat arī mūsu institūcijas ir sniegušas, sniegušas atbildes uz vairākiem jautājumiem, un uh, tiesu sistēma atbildēs uz daļu no neseniem jautājumiem. Ir uzsākti tiesas un krimināla procesi pār teroristiskiem uzbrukumiem, par teroris, dalību teroristiskās organizācijās. Tālāk Pēterlis kungs. Paldies par jūsu eh, atzinības vārdiem kas ir vēl jo īpašāki, jo tie nāk no tuvas valsts, no Slovenijas. Jūs jau esat konstatējuši, ka šogad mēs esam iecerējuši atvērt vēl atlikušās eh, nodaļas mūsu sarunās un arī iecerējuši vairākas nodaļas slēgt. Ir pilnīgi skaidrs, ka Tās ir sarunas par divām vissvarīgākajām nodaļām, 23. un 4. kas definē visu pārējo ceļu, un jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka cīņa pret korupciju ir šī ceļa viens no izšķirīgajiem faktoriem. Institūcijas, kuras cīnās pret korupciju, vai tas notiek preventīvā vai represīvā ceļā, apliecina savu briedumu un kapacitātes pieaugumu. Protams, ir vēl iespēja uzlabot viņa aktivitātes, bet jūs noteikti piekritīsit tam, ka tad, kad veidojas jaunas institūcijas, ir jārēķinās ar zinām laiku, līdz šīs institūcijas var sākt darboties ar pilnu jaunu Un es nešaubos, ka viņu darbs jāko, nākotnē būs jūtams. Tāpat eh, paldies par to, ka atzīstat mūsu pūliņus tehnoloģiju ziņā un arī sagaidot Sofijas samitu, par kuru mēs varēsim runāt eh, sīkāk. Paldies Picu, eh, Picula kungam par jūsu atzinību Melnkalnes politikai un attiecībā ar Eiropas Savienību. To, ka mēs esam pilnībā apņēmušies stiprināt Eiropas stabilitāti. Melnkalnes pievienošanās Eiropas Savienībai būs solis uz priekšu lielākai Eiropas Savienības stabilitātei. Un kā valsts, kur atrodas ļoti būtiskā un neiralģiskā dienvids austrum Eiropas punktā mēs darīsim visu, lai veicinātu stabilitāti. Piebildīšu, ka mēs īpaši lepojamies ar to, ka šo neveiks, melno 90. gadu gaitā Melnkalnē spēja saglabāt pilsonisku mieru šajā satraukuma laikā. Un es domāju, ka Melnkalni var sniegt savu atbalstu arī citām valstīm reģionā šajā sakarā. Turklāt pēdējo dienu laikā mēs esam dzirdējuši no komisijas to, cik būtiski ir tikt galā ar neatrisinātajiem jautājumiem iestājas sarunās. Tāpat arī jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka Melnkalnes politisko spēku polarizēšanās ir kā ierobežojums, un, manuprāt, tas pirmkārt ietekmē dialoga kultūru. Tīpaši tā tas bija pagājušajā gadā opozīcijas partijas boikota dēļ, kā arī pilnīgi nepiemērotas retorikas dēļ, kura vēl aizvien attiecas uz uh, politiskās pozīcijas ieņemšana daļā no politiskās eh, ainavas Melnkalnē attiecībā uz eh, Eiropas un NATO izvēli. Bet apstiprinu to, ka mēs esam saņēmuši atbildes eh, vēlēšanu sakarā, un tie ir mūsu pilsoņi, kuri sniegs uh, atbildes uz vismaz daļu no šiem atlikušajiem jautājumiem vēlēšana laikā. Būs eh, prezidenta vēlēšanas, pašvaldība vēlēšanas, eh, būs vairākas iespējas paust pilsonisko nostāju Melnkalnē. Tautas balss, dieva balss un, protams, vēlēšana rezultāti būs aizstoši mums visiem. Skaidrs, ka es pēc šī vēlēšanām sagaidu, kā poli, eh, polarizācija mazināsies. Un arī to, ka tiks veikts mērķiecīgāks darbs politiskajā ziņā, lai virzītos uz mūsu kopīgajām interesēm, kas ir dinamiska attīstība sabiedrībā un ekonomikā mūsu valstī. Meseričs kungs, jūs runājāt par īpaši svarīgu aspektu, kas ir viens no demokrātijas sastāvdaļām, un šeit ir runa par tiesībām uz brīvu informāciju ir jāatzīmē, kā šīs tiesības ir attīstījušās Eiropā. Es kā jurists vienmēr esmu aizstāvējis domu par to, ka tiesības brīvi saņemt informāciju ir daļa no vārda brīvības, jo brīvība paust savu viedokli ir pieejama tikai informētiem pilsoņiem. Turklāt jākonstatē, ka Strasbūras cilvēktiesība tiesa ilgi svārstījās šādā veidā skatīt tiesības attiecībā uz informācijas saņemšanas brīvību. Tikai nesen Strasbūras tiesa atzina tiesības uz brīvu piekļuvi informācijai saskaņā ar Eiropas kon cil cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas ietvaros. Ir pilsoņu interesēs tas, lai piekļuva informācijai būtu brīva, un vīdes jautājumi arī atbilsta eh, šiem aspektiem ir ļoti nozīmīgi tas, lai Melnkalnu ņemtu vērā šīs saistības, un arī mēs lielu vērību pievēršam informācijas brīvībai, par kuru jūs runājāt. Un svarīgākais vārdu brīvības aspekts ir preses brīvība. Demokrātiskā sabiedrībā, kā jau es sacīju, ik viens uzbrukums eh, mēdījiem, vai šeit būtu runa par iebiedēšanu, vai fizisku uzbrukumu žurnālistiem, vai uzbrukumu, kas attiec uz uh, preses eh, orgānu īpašumu ir uzbrukums demokrātijai. Un informēšu arī jūs, ka mūsu valdība šajā sakarā ir iecerējusi un izveidojusi komisiju, kas galvenokārt sastāv no preses stāv pārstāvjiem un kuras pienākums ir izmeklēt vardarbības aktus pret žurnālistiem. Iepriekšējā periodā valdība uzklausīja visu šīs komisijas ieteikumus, šī komisija pievēršas arī tam, kā valsts lēmēja iestādes skata žurnā, uzbrukumu žurnālistiem. un komisija eh, tiek aicināta turpināt darbu, garantējot tai nepieciešamos resursus. Nākošajā periodā es sagaidu, kā valsts svaru struktūras, eh, eh, policijas dienesti, prokuratūra un tās aģentūras, kas nodarbojas ar uh, datu aizsardzību, mums nodrošina informācijas sniegšanu attiecībā uz šo ieteikumu ievērošanu. Izmeklēšanas darbs attiecas arī uz Duško Ivanoviča nežēlīgo slepkavību. Tas ir viens no šādiem izmeklēšanai būtiskiem gadījumiem. Tālāk eh, deputāts Kastaldo. Apsveicā Bulgārijas īstenoto pieju attiecībā uz Eiropas Savienības paplašināšanos Rietumbalkānos vai, kā es esmu ieradis teikt, Dienvidu Austrum Eiropā, arī mēs apsveicam e, šādu pieju un esam pateicīgi Bulgārijas prezidentūrai par to, ka šī paplašināšanās politika ir pacelta jaunā līmenī, un, manuprāt, tā ir visveiksmīgākā Eiropas Savienības politika. Domāju, ka jūs attiecībā uz ārvalstu kaujiniekiem, kuri atgriežas, eh, un kāda ir mūsu pieeja. Manuprāt, šeit ir jādomā par daudzdisciplīnu pieeju. Um, kriminālā dimensija ir nepietiekama. Mēs esam grozījuši mūsu kriminālu kodeksu, mēs esam eh, paredzējuši tajā uh, Eh, piedalīšanos eh, konfliktos ārvalstīs kā īpašu specifisku pārkāpumu, bet ar eh, kriminālu rakstura darbībām nav pietiekami, ir jādomā par vairākiem aspektiem, par sensibilizāciju, pre, preventīvām darbībām, sadarbību starp valsts iestādēm un arī piesa, iesaistot reliģiskās iestādes, lai novērstu uh, šādu radikalizēšanos. Tāpat ir būtiski sadarboties ar institūcijām valsts iekšienē un starptautiskā līmenī. Tās Itā... Jo ārvalstu kaujinieki attiec ne tikai uz viņu izcelsmes valstu šī problēma, tas attiec uz mums visiem, un šāda interaktīva, ja es drīkstu izteikties, pieeja ir ļoti nozīmīga. Laimīgā kārtā līdz šim Melnkalne nav tikusi atzīta kā valsts, kurā šī parādība būtu vērojama lielā mērogā. Mums ir bijušas divas šādas lietas, kad ārvalstu kaujinieki ir cīnījušies ārvalstu kardarbības teātros, bet mums ir jādomā par pirmsākumu parādībai Un viens no preventīvajiem pasākumiem ir kriminālu sankciju noteikšana. Tālāk eh, Marijāna Petīra norādīja uz Horvātu nacionālās minoritātes eh, tiesību pārkāpumiem. Es nevarēšu pilnībā jums piekrist. Boka Kotorskā pilsoņi, kuri piedara Melnkalnes eh, Horvātu grupai tiek respektēti, atzīti un politiskās partijas, kuras pārstāv uh, Horvātus un ir pie varas, ir ar savu vārdu parlamentā, ar ministra portfeli valdībā, un tā nebūtu, ja Horvātu kopiena tiktu apdraudēta vai nepietiekami uh, respektēta Melnkalnē. Turklāt mēs sakojam tam, lai visas nacionālās minoritātes Hor eh, Melnkalnē, eh, Horvātu un citas justos kā mājās. Melnkalne nav nacionālo kopienu valsts, bet gan tā ir pilsoņu valsts, un tad, kad jūs runājat par Bokā Kotars kā jūras tradīcijām, kā kultūras mantojumu, kas ir atzīts arī UNESCO, tad, manuprāt, šeit ir jārunā par federatīvu elementu, kas varētu apvienot visus Melnkalnes pilsoņus. Uh, Eh, un it īpaši šeit ir jārunā par eh, Boka Kotorska īpašo vietu. Es apstiprinu, ka Melnkalnes pieeja pilnībā atbilst mūsu valsts konstitūcijai, ka ikviena eh, kultūras piemineklis pie neatkarīgi no nac, etniskas, nacionālas vai citas piedarības ir mūsu visu īpašums. Tas ir ļoti būtisks konstitucionāls elements, no kura mēs nekādā veidā nevēlamies atkāpties. Tas ir mūsu unitārais aspekts, kas mūs atšķir no citām da, kaimiņu valstīm, kur nereti jau jūs konstatēsiet, ka valsts tiek definēta kā etniska vienība. Protams, jūsu pieeja ir leģitīma tik tālu, cik tālu Horvātijai, kā Melnkalnei draudzīga valsts ir bijusi iespēja iesniegt šo kandidatūru kopīgi ar Melnu Kalni. Mēs par to varam runāt, un mēs iesaistīsim visas interesētās puses šajā sakarā. Melnkalnē, un arī dialogs ir uzsākts gan ar kultūras ministriju, gan ar Horvātijas ārlietu ministriju. Tālāk. Noslēgumā tas bija Viktora Bostināra uzdotais jautājums, kurš attiecās uz iespējamām motivācijām, terorismu aktiem un terorismu aktu mēģinājumiem un noziedzīgas eh, apvienības veidošanos. Es vienmēr visai piesardzīgi izsakos pār izmeklēšanā esošiem kriminālu procesiem un par izmeklēšanu. Mums nav nekādu šaubu, ka šeit ir notikusi ārvalstu lielvaras iejaukšanās ar nolūku pirmkārt ka apgrūtināt Melnkalnes iestāšanos NATO, jo šajā gadījumā attiecīgā lielvara uzskatīja iestāšanos NATO kā savu nacionālo interešu apdraudējumu. Bet ir jāsaprot, ka Melnkalda vēlas veidot labas attiecības ar visiem kaimiņiem, tā skaitā šo uh, lielu valsti, bet neviens uh, nelems mūsu vietā. Paldies, mēs turpināsim sadarbību ar jums, tad šobrīd ir īsts pārtraukums, divu minūšu garumā. Man tiek ziņots, ka komisārs Hāns jau ir klāt, un nākošais darba kārtības punkts, kas ir dialogs ar komisāru Hānu, notiek aizslēgtām durvīm. Paldies!